ce sera bon, on n'aura pas besoin d'aller le rejet. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Darge kolēģi, dāmas un kungi. Es domāju, ka mēs varam sākt, kad uh, visi būs atraduši vietas, kur apsēsties. Arī Zīstēlers. Wir hatten ja letztes Mal vereinbart, dass. Mēs pagājušā reizē vienojāmies, ka ne visu izdrukāsim šeit. Mums tikai īpašiem viesiem mm, ir izdrukāti dokumenti, un šādi mēs esam ietaupījuši gan laiku, gan papīru. Labi. Darba kārtība mums ir uz galda. Pēter Vandāla Lens lūdzu par darba kārtību. Paldies priekšsēdētājiem. Es vēlos izteikties eh, par um, darba kārtību. Rīt pulksten 12.30 līdz uh, eh, pulksten pulkstens 12.45. Drošības izmeklēšanas padome publiskos izmeklēšanas rezultātus par eh, lidmašīnas avāriju Ukrainā. Pagājušajā gadā notika uzklausīšana par šo tēmu ar ekspertiem un koordinātoru sanāksmē vēlāk šķiet vajadzētu pievērsties šim jautājumam, lai izmeklēšanas padomes vadītājs varētu eh, uzstāties eh, šeit komitejām un pastāstīt par rezultātiem. To varētu darīt arī novembrī, iespējams, bet tas ir punkts, kam noteikti vajadzētu nopietni pievērsties. Tas tik jūsu informācijai. Labi, bet tas nav šodienas darba kārtība, bet novembrim gan mēs to pārunāsim par, ar koordinatoriem, bet es nesagadu nekāds pretbalsis. Es painformēšu. Tagad uh, mums jāapstiprina 14. un 15. septembra protokols. Ja par to nav iebildumu, tad protokols tiek apstiprināts. Kas nav nu labi? Un trešais darba kārtības punkts ir tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem nostas finanšu pārredzamības sistēma, ka Nūts Flekensteins ir eh, referents viņam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! kolēģi. Vispirms eh, paldies jums. Mums bija 712 grozējumi, man pašam bija pāri pat 90, līdz ar to mēs paliekam pie 610 aptuveni. Tie ir kolēģu grozējumi, un ja tas nav čaklums, tad nu nezinu, kas vēl būtu šādi apzīmējams. Kompromisus esmu nosūtījis Eh, ēnu referentiem notika arī sanāksme. Mēs diskutējām par pantiem 1 līdz 9. Nu, varbūt ne visos punktos varējām vienoties, bet 27. Eh, sanākums svētdien notiks otrā sanāksme, tad 27. oktobrī trešā, un tad cerams eh, nonāksim pie labiem kompromisiem. Runājot par tirgus piekļuvi ostas pakalpojumiem, te svarīgi ir ieviest izmaiņas ne tikai virsrakstā, bet arī saturā. Un uh, runa šeit ir lielākoties par organizāciju un hierarhiju. Otrajā sadaļā tiek ieviesti attiecīgi izma attiecīgas izmaiņas un tiek panākts labs impuls, ko cerams arī izmantosim. Grupas to atbalsta, organizāciju uh, organizācijas formu daudzveidība ir svarīgāka par piespiedu kārtā tirgus piekļuves nodrošināšanu. Caurskatāmība kļuvusi par um, regulas kodolu elementu, un uh, tā jāskata kopsakarā ar valsts subsīdijām. Uh, ostu finanšu pārredzamība ir ārkārtīgi svarīga, kad mēs runājam par valsts naudām. Tas ļoti svarīgi tiem, kas izmantos tas pakalpojums, bet arī nodokļu maksātājiem. Tātad, runājot par ostas pakalpojumiem un uh, ostu finansēm, te mēs esam palikuši stingri, mums uh, saglabājušies kritēriji un um, mm, tāpat laikā manevrēt spēja sarunām individuālos gadījumos. Es um, šobrīd uh, regula tiek pārskatīta un uh, konkurētspējas ģenerāldirektorāts ir eh, nācis klājā ar eh, pārskatīšanas eh, rezultātu līdz 2015. gada beigām. Tagad šķiet, ka tas nenotiks, bet ostas tur būtu jāiekļauj, un mums nākamreiz tiekoties ar ēnu referentiem vajadzētu pārunāt par sarkanajām līnijām, ne tikai runājot par saturu, bet arī par procedūru. varētu uzdot jautājumu, ja tiek skaidri apgalvots kaut kas, kam mēs piekrītam, vai mēs varam balsot šeit, nevis parlamentā, vai procesuāli tas būtu pieņemams, kāda šeit būtu ievērojama procedūra. Par to vajadzētu diskutēt bet kopīgi, protams, jo par to jālemj visiem. Par apmācību un sociāliem standartiem. Mēs principā piekrītam, ka tas ir jāpiemin, bet mums ir lielas domstarpības par to, kādā veidā un kas tieši tur jāpasaka. Un šis regulas ietvaros mēs visu neatrisināsim, bet varam norādīt uz problēmām un aicināt rast risinājumus. Es ceru, ka mums uh, tas izdosies labāk nekā man, manā teksta projektā. Jo tagad mums ir uh, kopīgais priekšlikums no ETF un FIPOT Un um, jā, bet darba devēja varēs vienoties, tad tas mums varētu palīdzēt runājot par ostu autonomiju. Tas ir punkts, kas ne visiem patīk, ne īpaši kolēģiem, kas ir no Spānijas. Bet, ja vēlamies labāko konkurētspēju, tad ostām, manuprāt, vajadzētu varētu izmantot nodevas kā instrumentu. Nevis ļaut uh, sevi manipulēt centralizētajām valdībām. Atsevišķās valstīs, tieksim, tiek izmantotas vidējās vērtības no visām ostām, un tad tiek centralizēti noteikts vidējais rādītājs un vidējās nodevas. Un tas nav, un tas nav gluži konkurētspējas garā, jo tas ir tāda netieša subsidēšana. Manuprāt, Mēs par to vēl runāsim ar ēnu referentiem un saprotu, ka vienam vai otram ar to varētu būt problēmas mājās, bet par to noteikti ir jārunā. Kaut arī padome te nav pārāk pretīm nākoša. Un eh, par eh, izmantotāju konsultēšanu un informēšanu, te par universālo lēmumu nevar būt nerunas. Izmantotājiem var piedāvāt konsultācijas, ja izmantotāji tikuši informēti pienācīgi par nodevu uh, apmēru vai aprēķināšanu. Kā tas notiks, jālemj pašām ostām, vajadzētu būt arī neatkarīgai sūdzību iesniegšanas vietai. Daudzās valstīs tāda jau pastāv, bet uh, Par formātu, par formātu var lemt katra valsts atsevišķi. Un um, noslēgumā daži aspekti, daži jautājumi, ko bieži uzdod um, interesanti un par kuriem esam runājuši uh, ar ēnu referentiem. Ir tāds jautājums, vai nevajadzētu izņemt mazas ostas, jo birokrātija varētu būt ļoti masīva un uh, mazajām ostām būtu grūti pārvaldīt visus šos kritērijus. To var, varētu padomāt, bet te nevajadzētu runāt tikai par kravas pārvadājumiem. Teiksim, ir mazas ostas, kur ir liels pasažieru pārvadājumu uh, apjoms, mm, par tām jādomā atsevišķi. Uh, tad um, kurš būs uh, šī atbildīgā persona, kas uh, īstenos pārvaldīšanu? Te, tas būtu jāatstā dalību valstu ziņā mandāta piešķiršana. Un um, ierobežojumi attiecībā uz piedāvātājiem, operatoriem. Mums turpinās diskusija, pagaidām teksts pārāk neskaidrs priekšlikumā. Varbūt to var mainīt, ja mēs uh, attieksimies no izsmeļoša saraksta un atstāsim sarakstu atvērtu. Un pēdējais punkts par Viport um, ir skanējušas šaubas proti, ka šī sistēma nav caurskatāma. Ja uh, ostas dienesti paši var kļūt aktīvi. Krāva tie pilnīgi izņemta, bet eh, teorētiski tur var parādīties citi pakalpojumi, kas nākotnē var būt relevanti. Un tas jāplūko kopīgi, jo šādu konfliktu neviens nevēlas. Tas pagadām viss teorētiski, bet eh, būtu vērts to apskatīt. Tran komitejā balsojums notiks 9. un 10. oktobrī. Novembrī atvainojiet, mm, tur vēl rakstīts TBC, bet, nu, cerams, ka mums izdosies. Mm, un mm, nākamajā, jau nākamajā ēnu referents sanāksmē mēs to varēsim skaidrāk ziņot par to, cik esam gatavi, un tad varēsim pārunāt arī subsīdiju aspektu. Paldies Fleckensteina kungam un tagad Elizabete. Paldies! Visu pirms un vēlos pateikties referenta kungam. Viņš ir eh, lieliski pastrādājis, eh, teksts nav viegls. Par um, to tiek piedāvāt vairāki kompromisi. Notika interesantas diskusijas arī ēnu referentu vidū, bet um, Mums tiešām nepieciešams uzlabot atsevišķus aspektus. Un um, pie atsevišķiem punktiem varam vienoties par tādu mērenāku formulējumu. Runājot uh, par darbiņēmēju tiesībām, uh, darbības jomā BA un tad arī uh, 48 un 8a panti. E, par tiem visiem mums ir īpašas atrunas, jo šie jautājumi vienkārši nav jāiekļauj regulā. Sociālā dialoga komitejā tiek skatīti šie konkrētie aspekti. Un mēs uzskatām, ka tieši sociālā dialoga palīdzība tie ir jāatrisina. Un darba ņēmē tiesības ir un to nodrošināšana ir dalību valstu kompetencē, līdz ar to te mēs runājam par subsidiaritāti. Un um, iekļaujot šos aspektus regulā, mēs paplašinām darbības jomu, bet runājot par citiem svarīgiem aspektiem, kā teiksim, ostu funkcionēšana, darbības joma paliek pārāk šaura par definīcijām regulā. Lai mums būtu skaidrība, lai mums nebūtu jautājumu, šaubu, problēmu, būtu labi definēt arī uh, atbildīgo iestādi, kompetento iestādi. Trešais pants. Mums jau sākumā bija svarīgi, bija ļoti interesanta diskusija šeit. Referents gribēja vispār svītrot punktu uh, par uh, ostu hierarhiju Eiropas Savienībā. Ceturtajā punktā Mēs uzskatām, ka ostas menedžmenta iestādes kompetencē nav piedāvāt kvalifikācijas uh, celšanas kursus. Mm, par to mums ir grozījums attiecībā uz uh, izmantotā labāku informēšanu šai ziņā. Runājot par paša referenta grozējumiem, tie mums patīk. Viņš piedāvā jaunu punktu 3a. Viņš atkārto tiesas praksi, kas nosaka, ka procedūrām jābūt caurskatāmām un nediskriminējošām. Bet mēs zinām, ka tiesa praksa šeit nav gluži neproblemātiska, jo to var interpretēt daudzējādi. Un šīs interpretācijas var novest pie tiesiskās nenoteiktības. Uh, Un tāpēc mēs uzskatām, ka kompromisā mums jāiekļauj vairāki mūsu grozījumi, kas apraksta ierobežojumus attiecībā uz operatoriem, lai mums par tekstu nerastos šaubas un lai arī investoriem nerastos šaubas, lai investoru situācija būtu stabilāka, jo tiesiskā noteiktība ļoti svarīga investoriem. Par astoto pantu Runājot par sestā panta grozējumiem, mēs uzskatām, ka darbņēmēja mobilitātei jābūt izvēlei, par ko nenotiek sarunas. Tātad darbņēmēja aktivitātēm jānotiek pēc dialoga, nevis dialoga ietvaros. Diskusiju gaitā iespējams izmaiņas un tās noved pie procesāliem šķēršļiem un rezultātā var tiks traucēta ostu funkcionēt spēja un ostu pakalpojumu sniegšana. Tāpēc eh, ir jāizsmeļ dialoga iespējas sākumā, respektējot eh, valstu likumdošanu. Desmitajā mm, pantā mums eh, katrā valstī ir likumdošana attiecībā uz darba ņēmēju tiesībām un atsaucas uz uh, vienošanos, uh, kas uh, ir šajā pantā, ir jāsvītro. Jaunajā punktā 10.3 ir svarīgi, lai darbaņēmēji piekristu kvalifikācijas celšanas kursiem, ja tie ļauj uzlabot aktivitātes vai pakalpojumu kvalitāti, um, bet 10a uh, nevajadzētu noteikt, ka dalībvalstis būtu atbildīgas par attiecīgo modeļu uh, attīstīšanu atkarībā no pieprasījuma. Uh, tā, tam jābūt sociālo partneru atbildībai. Turklāt dalību valstīm nevajadzētu būt atbildīgām par ostu piesaistīšanu tentīkliem, jo šādi dalību valstīm var rasties uh, pārāk liela administratīva slodze. 565 grozījums īpaši svarīgs, 565 uh, un 566, 567 īpaši. Uh, Kirkos kunga grozējumi no sociālistiem. Uh, Un uh, līdzīga nostāja mums ir arī par visām ostām Eiropas Savienībā. Runājot par nodevam 14. pantā, tas var būt atšķirīgas atkarībā no lietotāju kategorijām. Uh, 584 grozējumā tas arī izklausīts vairāk. Uh, svarīga šeit ir neatkarīga uzraudzība, par to saņemti vēl vairāki grozījumi, kas ir tieši tā virzienā, lai panāktu administratīvo vienkāršojumu. Dalību valstīm vajadzētu labi pārvaldīt um, sūdzības, lai panāktu efektīvu kontroli, atvainojiet, ka tik ilgi runāju. Danke sehr, ich möchte nur da. Paldies. Atgādināšu, ka mēs varam arī censties izdarīt kopsavilkumus, nevis tik detalizēt runāt. Diemžēl eh, es pamanīju arī attiecībā uz jūsu runu vienreiz to. Eh, nu, neaizmirsīsim, ka mums tomēr daudz runātāji ir, ir pieteikšies. Eh, tagad vārds Pēteram Fandālenam. Paldies priekšsēd. Protams, visi apzināmies, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums, un es gribētu uzslavēt referentu par konstruktīvu pieeju, par ko ļoti priecājamies. Un tomēr gribu teikt, ka vēl neesam visas problēmas atrinasinājuši. Pieci svarīgas punkts minēšu. Pirmkārt, laika grafiks pats referents atzina, ka 9. vai 10. novembrī vajadzētu varēt balsot par šodien, bet nesteigsimies tik ļoti, koncentrēsimies labāk uz kvalitāti. Ja mēs uh, Eh, pastrādāsim mēnesi vai divus ilgāk, lai tā būtu. Eh, mums nedrīkst, mēs nedrīkst sastei, eh, nedrīkstam sasteigt šo darbu, ir jābūt rūpīgiem. Nesasteigsim. Otrakārt. Mums jāraugās, ko piedāvā dalībvalsts. Dažādās valstīs ir dažādas ostas, kas strādāt dažādos veidos, tādēļ gribētu atstāt lietas iespējami vairāk dalībvalsts ziņā. Šeit Briselē mums nav jāregulē visi jautājumi. Mēs nebūsim supervalsts. Jāatstāja arī kaut kas dalībvalsts ziņā treškārt. Es domāju, ka tā būs svarīga, interesanta mūsu diskusijas daļa, un tāda arī paliks sociālie aspekti. Es domāju, ka mums vajadzētu to atstāt dialogā iesaistīto pušu ziņā. Dalībvalstīs tas ir diezgan veiksmīgi organizēts, lai tā arī paliktu. Ceturtkārt, caurskatāmība. Mēs nevēlamies, lai subsīdijas tiktu izmaksātas zem galda, tā sakot. Tas ir galvenais. Mēs negribam redzēt konkurences kropļojumus Tas ir ļoti svarīgi attiecībā uz šo priekšlikumu, un par to ir runājuši arī ēnu referencā starpā pieckārt birokrātija. Es aplūkoju, piemēram, 17. kompromisu grozījumu, kur ir paredzēts tāda neatkarīga uzraudzības iestāde izveidot priekšsēdi. Es domāju, tā ir lieka birokrātija, liek, uh, eh, birokrātiskais, liek birokrātiskais sloks, uh, to gan nedrīkstētu tekstā paredzēt. Uh, Lūk, pieci galvenie punkti, pa kuriem vēlos runāt. Es domāju, ka diskusijas virzās veiksmīgi, bet kvalitātei tomēr jābūt svarīgākai par uh, ātrumu, par steigu šajā gadījumā. Protams, kvalitāte vienmēr ir kriterijs. Mēs savu darbu kvalitāti nekad nevaram apšaubīt. Paldies! Un tagad vārds Gēzīnai Maisterei. Paldies! Paldies vispirms Knūtam Fleckensteinam, referentam par līdzšinām darbu. Es domāju, ka esam pavirzījušies krietni tālāk. Sākumā bija tā, ka daudz no mums šo uh, uh, ziņojumu sākumā nesevišķi uh, m, mm, apsveica, komisija gribēja, uh, lai tirgs būtu uh, centra, referents arī sociālos aspektus izvirzīt priekšvēlā teica, ka mums arī nav vajadzīgs nemaz vairāk konkurences nekā pašreiz. Un tagad ir atrasts tāds kompromiss, kas, manuprāt, ir diezgan līdzsvarots, man tā šķiet. To jau arī līdšanai runātāji norādīja, un sarunas vēl turpināsies, tā skaitā šonadēļ. Svarīgi ir sociālā sadaļa, par ko jau vairāk minēju, sociāla jautājums veselība, tie ir subsidiaritātes jautājumi, kas būtībā ir dalībvalsts ziņā. Labi, es saprotu, ka darba apstākļu ostās uh, ir svarīgs jautājums, bet teikšu šīs. Ja mēs no Freeport un EDF saņemsim labu priekšlikumu attiecībā uz viņiem par no referentu, uh, eh, nu tad uh, būtu ļoti jauki, ja viņi vienotos, tad mēs droši vien arī varētu to pieņemt. Nedrīkstam pārāk uzsvērt tādas lietas, kā piemēram e, darbnieku e, transfer direktīvu. Vai mums tiešām ir jāizstrādā stratēģija, kā ar milzu konteineru kuģiem e, strādāt, kā apmācības organizēt? Varbūt tas nemaz nav jādiskutē, ja mums būs Freeport un ITF priekšlikums un viņi var vienoties savstarpēji. Es to gribētu nogaidīt. Tālāk apvērumus. Es domāju, ka mēs jau panācām diezgan veiksmīgu eh, risinājumu, ka tas ir plašāks, arī ja ne viss tajā iekļauts. Domāju, ka tas ir pilnīgi pieņemami. E, eh, nodevu maksājumu caurspīdīgums eh, svarīgs, to referents ir norādījis, e, tirgus pieeja ir paredzēta, bet nav visām varītēm jāpanāk, es domāju, arī labs kompromiss. Es jau esmu kādreiz norādījis uz to, ka e, ostas dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgas, to jau arī daži teica. Tādēļ nepieņemsim kaut ko, kas uh, apšauba vai apdraud kaut ko, kas mums ir un darbojas diezgan labi. Nu, kompromiss, es domāju, ir pareizais ceļš šajā virzienā. Turklāt man šķiet svarīgi, kas arī privātās oste ir vajadzīgi labi risinājumi, ne tikai Lielbritānija, arī Vācijā dažas privātās ostas, arī nedaudzas. Mums jāraugās, ja šīs ostas grib sniegt uh, ostas pakalpojums, tad uh, regulā īstenībā uz tām nevajadzētu attiekties, loģiski tā būtu. Ja es kaut ko gribu darīt, uh, osta man pieder, nu, kāpēc tas būtu regulēts? Uh, par to jārunā. Un tad, kas man kompromisos pietrūkst, tas ir Eh, pilotu izņēmumu certifikātu, kas bija eh, alts grozījumā arī iekļaut. Es domāju, ka eh, pieredzējušiem kapteiņiem nebūtu jāņem loci, loči, um, ja viņi paši tiek labi galā. Um, es domāju, ka labu risinājumu tomēr mēs radīsim. Esmu diezgan optimistiski noskaņot šajā jautājumā. Un tad es domāju, ka līdz 9. un 10. novembrim mēs pabeigsim šo darbu. Cilvēku ostās gaida šo mūsu risinājumu, bet, nu labi, nesasteigsim tik ļoti, ka risinājumi beigās būtu nenobrieduši. Eh, arī tāda pieredze mums negatīvi ir. Eh, mēs gribam labu, kvalitatīvu pastrādāt. Un beidzot par ostu nodevām. Eh, Spāņu modelis ar video izglītību eh, ir tāds, kas nav um, attiecams uz visu Eiropu. Un te jautājums, vai tas uh, nekropļo konkurences. Vēl viens spānis uz mani raugās. Es domāju, mums jārod risinājums, eh, kas būtu piemērots visiem. Paldies! Paldies! Nākamais Keits Teilers. Ļoti priecājamies, ka viņš ir atkal mūsu vidū un uh, veiksmi. Paldies, priekšēd. Jā, jūs man visi pietrūkāt. Godīgi? Nē. Man ir jauns celis. Un tas uh, pagāja laiciņš, lai tas labi sadarbotos. Bet uh, es esmu vienmēr bijis domās e, kaut kur pie tirgus piekļuvas ostas pakāpojumu sistēmas. Un gribu pateikties Fleckensteina kungam par lielisko darbu kā referentam. Diemžēl rezultāti ir tikuši nedaudz sabojāti. Un tur vainojams uh, liels problēmas, kas ir saistīts ar ostu pakalpojumiem joprojām. Acīm redzot, daži eksperti piekrīt, ka skaidrība attiecībā uz valsts pa, pabalstiem ir ļoti svarīga, lai mēs nodrošinātu e, caurskatāmību un juridisko noteiktību ostām. Nav arī šaubu, ka pašreizējā teksta versija ļoti maz palīdz mums saprast, ko nozīmē šie valsts, pakalpo, valsts atbalsta pakalpojumi. 2004. gadā e, Eiropas komisija nāca klajā vai draudēja nāk klajā ar šādiem valsts atbalsta eh, noteikumiem, bet joprojām gaidam tos. Un tagad dzirdam, ka varbūt eh, līdz gada beigām tas notikšot. Atvainojiet, tas vienkārši nav pietiekoši labi. Tas tiešām nav pietiekoši labi. Mana politiskā grupa uzskata, ka šīs nedrošības dēļ, kas turpinās, direktīva būtu labāk, būtu piemērotāk nekā regula. Un tomēr dabīgi centīsimies strādāt iespējami konstruktīvi un pozitīvi eh, eh, pie šī ziņojuma, pie šī projekta. Bet mana grupa tomēr gaidītu, ka vadlīnijas vai eh, blokveida izņēmumi tikt pieņemti pirms mēs eh, pabeidzam darbu pie eh, šīs eh, ostu regulas, ostu pakalpojumu regulas. Daudz cilvēku man ir sacījuši, ka šī likumdošana nesot īpaši kvalitatīva, un tieši tādēļ pirmais grozījums, ko esam iesnieguši. Tas ir vērsts uz uh, uh, pasažieru, uz uh, ostu pakalpojumu regulas uh, at, eh, eh, šī plāna eh, atcelšana. Vajadzētu būt tai, bet ne tagad, jo ir bijis tik agrūtināts mūsu darbs, ka mēs vienkārši nespējam kvalitatīvu darbu padarīt. Un visbeidzot, es piekrītu Fleckensteina kungam, ka ostas lielumam ir ļoti liela nozīme. Padomājiet kaut vai par Osteinas ostu tur ir ļoti maz tirdzniecības, ļoti maz darbu, tur notiek, un šo prasību uzspiešai šādai ostai, es domāju, būtu uh, krietni vien pārspīlēta. Es domāju, tas, ko es sacīju tagad par izniecības apjomiem, tam nevajadzētu būt vienīgam e, uh, kriterijam, bet Par prāmu izmantošanu tas ir gan vērā ņemams. Nu, no Fleckensteina kungam vēlreiz ir teikt, darbs, darbs ir labi padarīts, bet e, mums jāpārbauda kāda realitāte. Mums ir jāstrādā vēl labāk. Tik daudz pulīt, tik daudz gadu jau pagājuši, mums vajadzētu būt labākā stāvoklī tagad nekā esam. Paldies! Eh, vēl arī otrs cels jāsariktē. Nu jā, eh, veiksmi arī ar to, saka priekšsēdis. Tie bija ārreferenti, bet tā kā ļoti daudz runātāji pieteikšies, eh, neļaušu runāt ilgāk par divām minūtēm. Nākamais - Dominiks Rikē. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlos pateikties Flegenstein kungam par viņa sarežģīto darbu, bet tiešām arī īpašs darbs par to, kā. Ka Eh, varam turpināt eh, šo darbu. Tas ir tiešām izcili. Tas ir vēl svarīgāk tādēļ, ka, nu, kā tas ir arī lēkšanas sacensībās, ja trešajā reizē jums neizdodas, tad jūs vienkārši tiekat izslēgts no sacensībām. Un es vēlējos atgriezties pie tā, kas ir izskanēja. Pirmais jautājums komisijai. Komisijai tātad šis jautājums Direktīvas aptvērumu paplašināšana pirmajā sādaļā. 1DA grozījums, kas paplašina visai ievērojami šo aptvērumu tas bija visai ierobežots, tātad ir jautājums, vai tas rada kādas reglamentējošas problēmas, vai mēs varam paplašināt šādu aptvērumu, vai arī tam nav nekāda ietekme. Um, ja mainām definīciju, tad uh, mainām arī regulas direktīvas ietekmi. To, vēl, to vēlējos arī teikt, jo daži kolēģi pirms manis jau arī teica, ka tas varētu radīt kādas problēmas iekļaujot tādus jautājumus kā, piemēram, sociālie jautājumi, vidas jautājumi, kas ir subsidiāra rakstura, vai komisija varētu teikt, ka ir vai nu jāpieturās pie komisijas eh, piedāvātās regulas, jo tā ir komisijas iniciatīvas tiesība, un ja mēs paplašinām regulas aptvērumu, tad mēs eh, samazinām komisijas iniciatīvas tiesības. Varētu rasties šis jautājums, un pēc tam pavisam īsi vēl divi komentāri. Uh, Kā jau to arī teica, ir jāizslēdz mazie, mazās ostas un arī attālās ostas, kas atrodas ļoti tēlu, jo tās atrodas arī pilnīgi citādā konkurences uh, situācijā. Protams, mēs varam diskutēt, kurā brīdī tas būtu jāizslēdz. Es domāju, ka ir jārunā par apmēriem, vai mēs uh, piestā, apstājamies pie 0%, 1%, nezinu, bet, nu, par to noteikti tiks diskutēts. Un pēdējā lieta priekšsēdi par investīciju uh, šo grāmaturību uzskaitīšanu. Tas ir ļoti sarežģīti, nav piemē, pielāgoti un tas radītu arī problēmas attiecībā uz slepenību. Merci beaucoup. Paldies. Merci, prezident. Kristīna Rodēna, liels paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties Knutam Flekenšteinam pār viņu izvēlēto ziņojumu ieguldīto darbu, darbs, kas vēl nav pabeigts, bet kas ir tiešām svarīgs pie šī būtiskā punkta. Šīs ziņojums ievērojami maina arī sākotnējo komisijas teksta liberālo pieeju, un tas tiešām ir arī jāuzteic. Um, kompetentās iestādes Um, tad varēs arī noteikti no, veikt uzraudzīt, noteikti arī vidas sociālos kritērijus un nodrošināt pakalpojumu kontinuitāti. Divas lietas, ko vēlos, vēlos izcelt. Zinu, ka diskusijas vēl arī turpinās par šiem punktiem. Vispirms uzskatu, ka vajadzētu izslēgt gan loču pakalpojums, ir jāizslēdz arī. Jo, um, šos vilkšanas pakalpojumus. Tur mēs neaprobežojamies tikai ar uh, uh, infrastruktūru un vīdes aizsardzību. Līdz ar to nevajadzētu noteikt dažādas nosacījumus attiecībā uz šiem pakalpojumiem, jo tas var mazināt ostu pakalpojumu risku um, um, ostu pakalpojumu efektivitāti, jāņem ja vērā dažu valstu specifiku, kas paredz šiem uh, pilcējiem arī karogu valstu uzskaitīšanu un tam līdzīgi. Līdz ar to tas varētu mazināt sociālo taisnīgumu, varētu dalību valstīm paredzēt iespēju izslēgt šos pakāpojumus, lai nenotiek sociālais dempings. Un tad kompetentai iestādē ir arī nepieciešama skaidri noteikumi. Paldies. Danke sehr, die Redeliste ist jetzt. Paldies, runātājs saraksts. Tagad ir slēgts. Džekija Foster, paldies priekšsēd, paldies referentam. Viņam ļoti liels izaicinājums, liels sarežģīts darbs veicams. Es domāju, es atkārtošu vienkārši šo to no pagājušās reizes, pagājušajā reizē teiktā. Es domāju, ka kopumā esam pavirzījušies nedaudz priekšu un uh, esam pār grozījumiem, kas ļauj dalību valstīm mazās uh, ostas izslēgt no aptvērumu, tas ļoti svarīgi. Mēs esam par grozījumiem, kas uh, ir par, uh, trā, uh, par caurspīdīgu finansējumu valsts ostām un mēs uh, arī raugamies uz konkurētspējošā tirgus izņēmumu. Uh, bet attiecībā uz uh, bunkerēšanu, um, kabot uh, uh, um, vilkšanu un uh, atkritumiem daudz darbs vēl nav paveikts. Tātad mēs neatgriezīsimies pie nacionālas uh, eh, dok uh, label schēma, kas bija Anglijā. Mums bija Eh, privatizētas ostas, jo 23 ostas darbojas diezgan labi, mums ar kapacitāti nav problēma, šeit šaubu nav. Mēs arī esam pret grozījumiem, kas paredz Eiropas uzraudzības iestādi, kas eh, dispūts risinātu, strīds risinātu, kolēģi jau par to ir izteikšies, un arī nacionālajai kompetencijai iestādēji dalībvalstīs ir būtu jā. Mm, uzrauga saskanības. Nedomāju, ka tas ir nepieciešams. Ir bijis, zinām, virzība. Bet tātad, eh, es domāju, apvienotā karalistē mēs eh, būtu pret šo priekšlikumu, neskatoties uz mūsu referentu lielo darbu, ko viņš ir paveicis. Paldies! Paldies! Nākamā Lūsija Andersone. Paldies priekšsēdētājiem! Kā jau sacīju jūnijā, mani diezgan pārsteidz tas, ka mēs virzamies uz priekšu regulu, neskatoties uz tā, to, ka visi eh, eh, taču ir viens prāts par dažiem jautājumiem. Runāt par konkurētas spējas, eh, konkurences palielināšanu. Neapšaubām, tā šis mērķis ir jālīdzsvaro sociāliem, sociāla dimensija. Tādēļ man pārsteidz tas, ka daži kolēģi saka, ka e, šiem aspektiem nebūtu regulāri jātiek ietvertiem. Es pilnīgi atbalstu Kristīnas teikto mans kolēģis kas attiec uz kvalitatīvu darbietu un droš, darba drošības e, nozīmību nozarē. Tas ir jāsargā. Jūnijā panākto progresu uh, Eh, mēs apsveicam tādēļ, ka eh, eh, darba ņemē tiesības tur bija aizsargātas. Tādēļ es neredzu, kā sociāla partnerība varētu tikt šajā regulā tikt saskatīt, ja šie aspekti paliek tekstā piekrīt Džekijai Foster un citiem uh, attiecībā uz dažiem riskiem. Labi, mums nesaskan visos jautājumos vietas, bet man liek vilties tas, ka Rotas Karalists valdības ministri savu pozīciju, no savas pozīcijas atkāpjas šajā jautājumā, un viņi saka, mums ir uh, jāizdara labākais no šīs situācijas. Daži cilvēki ir visu šo regulu norādījuši, un no dažām grupām, tā kā tas Eh, nekādā ziņā nemazina Knūta lielisko darbu, ko viņš ir paveicis īpaši attiecībā uz apmācībām, sociālajiem standartiem un uzlabošanu. Bet man šķiet, ka tas ir pa daudz sacīt, ka informācijas vārdu izmantojot, kā viens kolēģis teica, tiek saprast tas pats kā um, apmācību aizsardzība. Man būtu vēl daudz vairāk ko teikt, bet tā kā tikai divas minūtes ir manā rīcībā, tad te arī beigšu. Paldies! Nākamais Vins Fande Kāms. Paldies priekšsēd. Es sākšu ar apsveikumu vārdiem referentam un ēnu referentiem par paveikto darbu. Es domāju, ka mēs virzamies uz priekšu attiecībā uz šo regulu. Es saprotu mūsu britu kolēģis, viņi nevēlas šo regulu bet mums bija jau pietiekoši direktīvas, kas attiec uz ostām, kas nav devuši cerētos rezultātus. Bet man ir trīs jautājumi. Pirmais attiecībā uz jauno 6.3a pantu, kas aizstāja 7. Man īsti nav saprotams, ko tas nozīmē attiecībā uz koncesiju direktīvu. Vai jūs to ieviešat ar šo pantu vai arī izslēdzat to? Otrs jautājums par uh, uh, ostu nodevām politiski sensitīvs jautājums. Jautājums, vai dalība valsts nosaka šīs nodevas vai arī ostas pašas. Es domāju, mums joprojām par to jādiskutē un jāpauž ļoti skaidri nostāja šajā jautājumā. Un tad 15., 16., 17. pants, Fleckensteina kungs atkāpjas šeit no padomas nostājas, vai uh, viņš varētu pamatot kādēļ. Paldies! Paldies. Nākamais, Luis de Grandes Paskals. Paldies, priekšsēd. Vispirms es gribētu norādīt, ka referents ir strādājis ļoti uzticami, un kā tādu mēs viņu arī pazīstam. Viņš ir ļoti uh, apzinīgi strādājuši deputāts, tas ir apsveicam. Mūsu politiskā grupa uzskata, ka mūsu vēlmes šeit ir ņemtas vērā, dialogs, kas ir uzsācies, palīdzēs mums labus kompromisus panākt. Kā jau priekšēdis teica, ir un par dažiem jautājumiem, kur vēl nav tik skaidri atrisināti. Tādēļ eh, es gribētu teikt to, ka pirmkārt mēs gribam konkurēt spēju uzlabot īsās distances jūras transportam ir svarīga funkcija tautsemniecībai. Vai nu mēs ribarizējam visas ostas, jeb šo, mums drīz vairs nebūs šīs iespējas, to mēs zinām. Ir citas jomas, kur viss transporta ķēdīte, e, e, te jādarbojas, mēs ar vienu esam sacījuši, ka komisijas ierosinājums sakarā ar ostu direktīvas perspektīvu ir līdzsvarots un tādēļ nav nepieciešams paredzēt visus šos izņēmumus. Referents saka, ka uh, um, ostām ir jānorāda atbildīgās iestādes. Nu, tas var notikt saskaņā nacionālo ostu politikas, Spānijā tas ir svarīgi. Mūsu konstitūcija mums pat liek tā rīkoties ja mēs savādāk risinājumu mums pat nebūtu pieņemami. Mēs esam pret piespiedu privatizāciju. Ostas politika. Tā ir jābūt tādai, kuru raksturo preču un pakalpojumu brīva aprit. Caurspīdīgums, brīvā konkurence ir ļoti svarīga. Ostu nodevs nedrīkst vienkārši būt tāds diņģēšanās rezultāts. Nav runa par uh, ostu pakalpojumu atvēršanu, mums ir jābūt plašākam skatam. Pakalpojumu sniegšanai ir jābūt brīvai, un es tūlīt arī beigšu savu runu. Tātad ir ļoti svarīgi vai pasažieru pakalpojumu, preču pakalpojumu tikt brīvi piedāvāt. Es varētu vēl daudz ko runāt, es jau tagad runāju tik ātri, ka tulka drīz nevar paspēt iztulkot, bet, nu, to gribēju vismaz pateikt. Mēs dzirdējām arī, ko teica atsevišķie kolēģi, te izskanēja daudz lietas, kas mums bija svarīgas, varam labprāt turpināt sarunas un diskutēt. Esmu pārliecināts, ka šis dialogs beigās nodīs pie pozitīva rezultāta un mēs gribam, lai visi par to e, iestātos. Tā mēs panāksim veiksmīgu rezultātu. Paldies, paldies. Nākamā Marija Kristīna Anotu. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētājiem. Salīdzinot 13. gada teksta priekšlikumu, ko piedāvāja komisija, un salīdzinot tekstu, pie kura strādājam šodien, es redzu ar lielu prieku, ka ir notikusi ļoti pozitīva evolūcija. 14. gada sākumā komisija jau pārskatīja savas prasības, atteicās no vairākiem pasākumiem, kuru mērķis bija pilnībā liberalizēt piekļuvi ostu pakalpojumiem, piemēram, dalību valstī noteiktais pienākums atvērt tirgu um, piemēram, vilkšanai un citiem pakalpojumiem. 14. gada oktobrī tad Eiropas Savienības ministri gāja vēl tālāk, izslēdzot arī nepieciešamību uh, izslēgt būtu arī pasažieru pārvadāšana, kravu apstrādāšana. Tātad eh, šie ir ļoti daudz punkti. Varu tikai priecāties par to, ka valstis atguva lielu daļu savu prerogatīvu, kas ļauj viņiem arī reglamentēt ostu tirgu, ja viņi uzskata to par nepieciešamu. Tad arī redzu, ka arī tiek atvieglots administratīvais sloks, jo īpaši, lai palīdzētu mazajām ostām. Taču es uzskatu, runājot tieši par sociālo aizsardzību, ka mēs varam iet vēl tālāk. Joprojām ir uh, teksta uh, nosacījumi, kas norāda, ka komisija vēl nav atteikusies no dažiem no saviem nosacījumiem, piedāvāja svītrot uh, piekto, apgr, um, piekto apsvērumu, kur ir atsauce uz 57. pāntu Eiropas Savienības darbības līgumā, pāns, kur tiek runāts par um, liegumu <coughs> ierobežu pakalpojumu liberalizāciju. Lisabonas līgums nav spēkā Francijā, jo 2005. gadā Francija to noraidīja. Otrakārt, arī šis pāns liedz uh, noteikti nacionālo prioritāti, līdz ar to ir jāiekļauj šis princips 17. apsvērumu punktā. Tad joprojām iestājoties par nacionālajām interesēm ir jāgroza arī 18. pānta 4. punkts, kas uzliek par pienākumu ostas iestādēm sniegt komisijai uh, slēpenu informāciju, kas ir saistīta ar lietu konfidencialitāti. Ne, tam nevajadzētu notikt. Uh, Komisija nevajadzētu saņemt šādus, uh, šādu informāciju, lai tāpēc tam varētu noteikt pārnacionāls noteikums, kas ir pretēji nacionālajām un vietējām interesēm. Lielas paldies! Kilinens kundze. Liels paldies, priekšsēdētājs, priekšsēdētāj kungs. Uh, Goja vārdā pateicamies uh, referenta kungām par šo uh, smago darbu pie ļoti sarežģīta faila. Viens uh, satraukums, par ko daudz esam runājuši, izmaiņas trešajā pantā, kura mērķis ir sniegtos iestādēm uh, ļoti plašas uh, kompetences ietekmē tostu uh, darbību, pakalpojumu sniedzēju darbību. 9. pantā tajā pat laikā šajā regulā tiek teikts, ka pakalpojuma sniedzējiem arī pašiem jānodrošina šie pakalpojumi un jārauga, kā vislabāk to arī darīt. Un personīgi izvēlētos, lai tas neskaitu kā kravu pārvedāšanu. Es domāju par to, vai šī brīvība, kas tiek sniegta ostu iestādēm, arī tad. Uh, noved pie tādas situācijas, varētu no, novest pie situācijas, kur gluži uh, konkurences noteikumi nav vienlīdzīgi. Un tas attiecas arī uz uh, mazām, uh, mazo vidēju uz, um, izmēru ostām. Visām ostām nav vienāds krāvu apstrādes. Um, apjoms nav viens un tas pats pakalpojums sniegšanu uh, Eh, nav viens tas pats eh, pakalpojumu sniedzēju skaits. Paldies, tagad vārds Kirkas kungam. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētājiem. Liels paldies! Es arī vēlētos no savas puses pateikties Lekinšteina kungām par lielisko darbu. Uh, Viņš tiešām ir uh, strādājis ilgu laiku pie ļoti sarežģīta jautājuma. Uzskatu, ka viņa darbs ir uzlabos komisijas priešlikumu. Mums ir uh, jātuvojas juridiskai skaidrībai, tikai tādā veidā varam uzlabot konkurētspēju. Atsauce uz mazajām ostām, kurām ir maza apmēra ekonomika. Šis jautājums man ļoti svarīgs. Te varētu būt eh, lielas problēmas, ja piemērojam šos nosacījumus. Mazajām ostām ir jāparedz nepieciešamā elastība. Otra lieta - aizsargāt eh, Eiropas Savienības ostis, salīdzinot ar eh, citām ostām, kas nav Eiropas Savienībā un kur nepiemērojas tieši tādi paši nosacījumi, kā tas ir, piemēram, Austrumvidusjūras ostās. Un tagad ej Alessandrs Kundze. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlējos no savas puses pateikties uh, eh, Flekenšteina kungām par ieguldīto darbu. Mēs uh, ir ļoti svarīgi arī ievērot termiņus attiecībā uz ceturto dzelzceļa pakotni. Nu, tad, kad attiecas uz ostām šeit, tad, nu, neesam gājuši tik ātri, kā tas ir bijis tātad dzelzceļa jomā. Uh, Jebkurā gadījumā ir jāspēr lieli soļi uz priekšu arī. Par loģu pakalpojumiem citiem ne tikai drošības apsvērumu dēļ, kā jau tas arī tika minēts, kā to minēja arī Mēsners kundze. Tas, ka trūkst šīs uh, inspekcijas, tad uh, uz vietas to dara tieši loģi Un uzņēmumi bieži vien nevēlas, lai kapitā, lai kapteiņi ziņotu un veiktu šīs inspekcijas, jo bieži vien viņi redz tādu situāciju, par kuru nu, neviens nemaz negribētu neko zināt. Tālāk arī pilnīga pāraudzība ir nepieciešama, un te ir plašs debats par šo ne tikai attiecībā uz transportu. Uh, Eh, debates, kas iet krietni tālāk, bet vienā brīdī arī tas ir jāprecizē tālāk par Spānijas ostām, tas jau ir izskanēja. Tad mums te ir konstitucionāla problēma. Spānijas parlaments lemj par ostu nodevām. Lūk, es ceru, ka tas arī tiks ņemts vērā turpmākajā darbā. Paldies! Danke sehr. Jetzt hat die Kommission das Wort. Paldies, Vērts komisijai. Lūdzu. Thank you, Chair. Liels paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies visiem par šīm debatēm. Mēs vēlamies uzsvērt vispirms to, ka diskusijas tiešām bijušas ļoti kvalitatīvas, arī iesniegtie grozījumi ir ļoti kvalitatīvi. Un, protams, ir jāizceļ arī tas, ka Flakensteina kunga ziņojums ir ļoti augstas kvalitātes. Uh, ņemot vērā jaunākās idejas, kādas eh, šeit arī cirkulē, arī termiņi ir ļoti svarīgi. Laiks ir svarīgs, jums ir arī, arī jūs savā rezolūcijā ar balto grāmatu norādiet uz to, cik šīs tiesību akts ir svarīgs un cik svarīgi ir progresēt darbā pie šī tiesību akta. Un jā, eh, iepazīstoties arī. Uh, padome ar to, ka Nīderlandes prezidentūra arī ir gatava uzsākt diskusijas Eiropas parlamentu, lai sniegtu labāku regulējumu mūsu ostām, jo mūsu ostām ir svarīgas ne tikai mobilitāte, bet arī svarīgas um, investīciju jomā. Par grozījumiem nebūtu eh, man tagad īpaši saprātīgi detalizēti eh, komentēt eh, grozījumus. Es tikai vēlos sniegt pirmās reakcijas Par trešo un ceturto sādaļu mēs šeit, jā, noteikti varam runāt par to, ka ir daudz lietas, kas uzlabo sākotnējo komisijas priekšlikumu. Vai tas attiektos uz finanšu pārskatāmību, vai tas attiektos uz ostu autonomiju, uzraudzības režīmu un tā tālāk. Par nodevām, tāpat kā daži minēja, īpaši Maisners kundze Jā, iespējams, ka ir veids, kā nodrošināt līdzsvaru starp uh, to, ka mm, ostas paši brīvi var lemt par šīm nodevām. Tajā pat laikā, kā tas ir arī Stānijā, tas nu, notiek tajā uh, regulējumā, ko nosaka nacionālās vai centrālās atbildīgās iestādes Līdz ar to mēs nebūs pārāk tālu no tās sistēmas, kas pastāv arī dzelzceļa jomā, kur infrastruktūras pārvaldītājiem ir ļoti liela brīvība, bet tajā pat laikā tas viss tomēr tiek ierobežots nacionālā satvarā par otrās sadaļas grozīšanu. Mēs varam atbalstīt jauno orientāciju, ko sniedz Fleckensteina kungs. Te vairāk jātiešām akcents uzlikts uz ostu organizāciju, tad ar lielu interesi mēs uh, arī pieriksējam to, kā tagad tiek sniegta brīvība vai nu izvēlēties tādu modeli, kur uh, brīvā konkurence ir pilnīgi norma, vai arī organizēt šos pak pakalpojumus, piemērot ekskluzīvas tiesības, un tad, bet ja mēs to īstenojam, un te atkal jāvelk paralēls ar dzelzceļu jomu, ja mēs tā izvēlamies rīkoties, tad ir jānosaka pienā, uh, nosacījumi, kādā veidā šīs ekskluzīvās tiesības tiek piešķirtas, jo īpaši, kas attiecas uz uh, uh, grāmatvedības uh, aspektiem, jo daudz tiek izmantot arī valsts naudas ostās, bet ir arī jānodrošina lielāka pārskatāmība, lai varētu arī izsekot investīcijas. Investīcijas, jo īpaši, kas tiek piesaistītas no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Es nesniegšu nevienu konkrētu piemēru. Tālāk, kas attiecas uz procesuāliem aspektiem, kas ir jāapraksta arī šajā regulā. E, juridiskā skaidrība, daži no jums jau par to arī runāja šodien, ostas ļoti svarīgas un mēs nevaram atstāt ostas e, Eiropas Savienības tiesu judikatūras ziņā. Mēs esam saskāršies ar ļoti, ļoti daudzām problēmām, kas izriet no Eiropas Savienības spriedumi, Eiropas Savienības tiesas spriedumiem, jo likumdošanā gluži vienkārši nenotiek, ne, netiek uh, definēta procesa pamati, kā tie notiek. Par loģu pakalpojumiem, jā arī ir šeit viens grozījums, uh, kur tiek piedāvāts uh, viss vispārināt lūdzu pakalpojumu certifikātus. Tāda laba ideja to jau arī īsteno ļoti daudz ostas. Tas ir arī veids, kā var līdzsvarēt uh, šo, šīs lielās bažas par drošību un arī ir iespēju, ka tas ir nepieciešams sniegt lielāku operacionālo elastību lietotājiem. Kā jau teicu, iepriekšējā reizē mēs varam arī atbalstīt mm, pielāgojums attiecībā uz sociālajiem nosacījumiem esošā komisija ir daudz atvērtāka idejām, kas tiek sniegt šajā jomā. Iespējams, viens no aspektiem šī obligāta eh, darbinieku nosūtīšana, varbūt tas ir pārāk tālu, bet citas idejas, nekādā ziņā um, nenodara kaitējumu komisijas iniciatīvas tiesībām. Tas ir tieši saistīts ar operacionālo darbu uzlabošanu ostās par ietekmes novērtējumu. Arī šeit vēlos, lai tas izskan skaidri. Izskatot dažādos grozījuma projektus, esošais ietekmes novērtējums joprojām ir aktuāls varbūt izņemot sociālos aspektus, ja mēs tiešām uh, vēlamies mm, izanalizēt vēl papildu sociālos aspektus, vēl lietas, kas ir saistītas ar sociālajiem aspektiem un kas nav iekļauts sākotnējā priekšlikumā, tad jā, tas ir uh, anal jāizanalizē. Par koncesiju līgumu direktīvu. Flekensteina kungu priekšlikumu šai sakarā nemēģina te aizmugurs durvīm um, ieviest uh, šo direktīvu. Nekādā gadījumā nedupli, uh, nedublēsim šeit uh, koncesiju direktīvu. Nē, tas ir vienkāršo, vienkāršojums. Sekundē priekšlikumā uzskatījām, ka organizēt šo, kon, šo kon, konkurenci un šo. Um, konkursu, koncesijas starpniecību, bet Flekensteina kungs tagad piedāvā arī tādu risinājumu, kas ir skaidrāks un vienkāršāks, un lai to visu vienkāršāk arī varētu īstenot visas iesaistītās puses, un tas liekas ļoti saprātīgi. Par dažu ostu izslēgšanu. Es, esiet ļoti piesardzīgi, patvaļīgi, nevajadzētu noteikt atšķirības starp ostām mūsu. Uh, Um, pamatojums ir tieši uz TNT. Tas ir arī sākuma punkts runājot par mūsu priekšlikuma aptvērumu. Tātad viss šis centīs atvērums, aptvērums. Arī racionāls analītisks skats attiecībā uz apmēru, uh, gadā strādā šīs ostas un tiek ņemts vērā arī geogrāfiskais līdzsvars. Es neredzu citus veidus, kā um, te rīkoties. Un noslēgumā priekšsēdētāja kungs, es arī vēlētos aicināt stip, lai tiktu iekļauts arī šis stiprinātais konsultāciju mehānisms, ko piedāvā referents, lai varētu saņemt dažādos viedokļus no dažādiem iesaistītajiem pusēm. Lielas paldies, tagad vārds vēlreiz referentam Knūtam Flekenšteinam. Lai paturpinātu komisijas teikto, es par to arī esmu ilgi domājis. Tur, kur tiek uh, piešķirtas koncesijas, tur um, pēc, nu, viss notiek saskaņā ar koncesiju direktīvas uh, noteikumiem, bet um, Tur, kur, kur tiek iznomāts, tad mēs nevēlamies slepni izmantot koncesiju direktīvu. Jā, nošķiet šīs divas lietas. Tad ostu paka, ostu nodevas. Mm, piekrīt Spānijas kolēģim. Mums vajadzētu vienoties par kopsaucēju, un jā, mums neizdosies, tā padomē noteikti izdosies, nedomāju, ka tā ir liela problēma. Treškārt, eh, Gezīna, droši vien pārpratums, es neteicu, ka iekšējais tirgus te nav vajadzīgs. Svarīgi ir, ka nevajag piespiedu kārtā uh, piedāvāt šo piekļuvi tirgumu. Un uh, ostu organizācijām mēdz būt dažāda. Un tas ir jāpieņem. Var strīdēties ceturtkārt par subsidiaritāti, bet uh, Vandālina kungs vienu lietu nevaram darīt. Teikt, ka darba vietām viss izskatās labi. Nē, labi neizskatās. Gadu pēc gada situācija pasliktinās. Runājot par tādiem īstermiņa darbiem, te situācija tiešām kļūst nestabila. Komisija veic aptaujas, uh, lai saglabātu uh, ostu infrastruktūru un ostu darba vietas. Un, šai sakarā runājot par ostu pakalpojumiem, mums jārunā arī par darbaņēmēju darba apstākļiem. Protams, mēs te nevaram diktēt, kas jādara un kas nav jādara, bet um, varbūt nedaudz citā formā nekā kā tagad ir rakstīts dokumentā, varam norādīt uz problēmām ar konkurētspēju, kas ir iespējamas lai atbildīgas personas rīkotos vai vismaz runātu par šo aspektu. Pēdējais punkts. Ja mums ir tikai bloku veida izņēmumi, nekas cits, tad es balsošu par manu priekšlikumu. Nav citu variantu, vai tā ir šantāža, jā, un tas tā ir domāts, jo tā ir vienīgā iespēja, kas mums ir šajā komitejā pretoties kaut kam, kas tiek atkal ievilkts pa logu. Un kolēģis Rikē norādījis uz olimpiskām spēlēm. Es esmu no Hamburgas un varu to tikai uzsvert. Mēs arī esam kandidāti Uh, lai Olimpiskās spēles uh, notiktu mūsu pilsētām. Ja trešais mēģinājums neizdosies, nu tad uh, attiecībā uz ceturto arī nav daudz cerību. Un nu, pats pēdējais. Um, es esmu saņēmis daudzus pateicības vārdus un cerams, ka šie pateicības vārdi um, bija arī autentiski un uh, arī tieši tāpat no manas puses paldies N referentiem un paldies par grozījumiem. Turpina priekšsēdēties. Mums uh, ir visiem tiesības uz brīvu uh, balsojumu. Un uh, šīs tiesības Eiropas parlamentā ir pamatiesības, tās arī paliks spēkā. Tām mm, nekas nenotiks. 10. novembrī notiks balsojums. TBC tur gan vēl rakstīs, tā tad uh, vēl tiks apstiprināts, bet tad, tas pēc ēnu referents sanāksmes būs skaidrāk. Pirms uh, ķerties pie nākamā punkta, vēlos sveikt Vim van de Kampo. Tas ir uh, viņa māsu un uh, viņa māsas vīru. Un viņi ir ieradušies parlamentā un uzmanīgi seko līdzi visam, kas notiek, laipni lūgti komitejas sanāksmē. Ceru, ka viņiem ir arī izdrukāti dokumenti. Un atvainojiet, ja jums bija ilgi jāgaida. Nākamais eh, punkts ir situācija vidusjūrā un eh, situācija ar holistisku pieju migrācijas jomā. Mērija Kīlanēne ir referenta, tas ir atzinuma sagat, sagatavotāja un eh, viņai arī vārds. Lielas paldies, priekšsēdētāji kungs, kolēģi. Es vēlos pateikties um, visiem kolēģiem, kas ir iesnieguši savus grozījumus šim atzinumam. 104 grozījumi tikuši iesniegti, un tā kā balsosim jau rīt par šo ziņojumu, mums ar N referentiem bija cieši jāsadarbojas, lai vienotos par kompromisiem. Ceru, ka galīgo kompromisu rīt atbalstīsiet. Godīgi sakot, septembra sākumā, atsākot darbu šeit, man īsti nebija nejausmas par to, eh, kādus apgrozījumus um, attīstīs šis aspekts, bet nu, tagad viss runā par migrāciju un bēgļiem un bēgļu krīzi. Nu, tad droši vien var vairs nerunāt par pagaidu krīzi, jo īstenībā šī bēgļu pieplūdums Eiropas Savienībā ir tāda samērā pastāvīga lieta, kas arī turpināsies ilgi. Nu, un eh, tas ietekmēs citus aspektus, kā piemēram vides situācija, klimata pārmaiņas. Mēs vēlamies noformulēt trankomitejas eh, atzinumu, kas koncentrējas eh, uz to efektu, kas vidusjūras krīze ir uz mūsu transporta sistēmu. Jāsaka, ka atzinumu sagatavot nemaz nebija vienkārši Situācija um, katru nedēļu pasliktinās un um, mēs uh, ne, nevaram te runāt tikai par vidusjūru, jo arī austrumos, rietumos līdz pat Arktikai, ziemeļos mēs uh, krīzes uh, sekas labi varam uh, pamanīt. Bet mēs runājam uh, lielāku koties par Eiropas transporta sistēmu tieši vidusjūras reģionā, pieskaroties visiem transporta veidiem, mēs runājam par krūzes kuģiem, pasažieru pārvadājumiem, rikrāvas pārvadājumiem. Runājam arī par um, iespēju labāk pārvaldīt pārvadājumus vidusjūrā. Tran komiteja iestājas par holistisku pieeju šī jautājuma risināšanai parlamentu vārdā. Viena problēma, tas skaidri izceļas, uh, kuģiem vidusjūrā bieži jāpiedalās glābšanas operācijās, jo šiem īpašiem nolūkam nav pagaidām atvēlēts pietiekami daudz resursu. Uh, Tāpēc komerc uh, kuģi arī ir piedalījušies šī, šajās glābšanas operācijās, ir izglābuši desmitiem tūkstošiem cilvēku. Paldies viņiem par to mm, visai uh, kuģniecības industrijai, uh, par to ir savs viedoklis. Uh, mm, kuģu kapteiņiem šis ir ētikas jautājums. Runa ir par uh, humanām katastrofām, un viņam ir jāpalīdz eh, šādos gadījumos. Tas nav kaut kas, eh, kas būtu maksas pakalpojums. Kuģniecības industrijā hmm, ir labi funkcionējoša apdrošināšanas sistēma, un eh, vienreiz varam nerunāt par naudu. Nauda šeit nav problēma bet uh, problēma ir cita. Glābšanas operācija ir pārāk daudz, un um, līdzdalība tajās uh, apdraud uh, kuģis un uh, apkalpi. Kompromisa priekšlikumos vēlamies koncentrēties uz um, sekojošiem punktiem. Uh, ES un dalību valstīm jāgarantē resursi glābšanas operācijām vidusjūras reģionā. Komerc e, kuģiem un e, brīvprātīgiem organizācijām ir iespēja palīdzēt, bet e, primārie resursi jāmeklē citur. Lai to panāktu, svarīga ir labāka sadarbība migrantu un bēgļu izcelsmes valstīm, kā arī tranzītu valstīm. Būtu svarīgi labāk eh, izmantot eh, Eiropas jūrniecības aģentūras eh, ekspertīzi. Bēgļu krīze paver iespēju profesionālajam un ienesīgajam cilvēku kontrabandas biznesam un mm, šī problēma pieprasa steidzamu risinājumu. Tas ir pret uh, visām īmo praksēm, un um, mums tam steidzami jāpievēršas. Es uzskatu, ka šī daudz miljārdu, mm, šīs daudz miljārdu uh, nelikumīgās aktivitātes varētu būt uh, izbeigtas, ja mēs piedāvātu legālus migrācijas maršrutus. Es vēlos pateikties visiem N referentiem par atbalstu un ļoti konstruktīvu sadarbību. Strādājot pie atzinuma, es domāju, ka kopīgi mums ir eh, izdevies noformulēt atzinumu, kas uh, būs noderīgs eh, atbildīgajai komitejai, Libai komitejai un kā viņiem formulējot pašu atzinumu. Es paldies, eh, eh, Luis Grandes Paskals būs pirmais runātājs, runātājs saraksts tiek eh, slēgts šobrīd. Paldies priekšsēdētāji un paldies arī referentei par jūsu aktīvo darbu no pirmās līdz pēdējiem minūtei. Jūs uh, uh, spējāt pretoties visiem kārdinājumiem un ļoti detalizēti izpētījāt šo delikāto tematu. Es būtu varējis saprast, ja eh, jūs eh, izrādītu arī vājumu vienā brīdī, bet nē, jūs noturējāties eh, visa cienīgi līdz pašām beigām. Es sadarbojoties ar referentiem, un rezultātā mums e, ir kaut kas ļoti labs, ko varam iesniegt e, godam arī Libe komitejas kolēģiem. Jūs e, esat ņēmusi vērā visu ēnu referentu ierosinājumus, visu tekstā var atkal ieraudzīt. Tas nebija vienkārši. Es domāju, ka 15 eh, grozījumi, eh, kas te parādās eh, atzinumā, pierāda solidaritāti un atbildību un to, ka mēs, Eiropieši, varam sevi identificēt ar šiem dramatiskiem notikumiem. Mēs lielākoties esam koncentrējušies uz pašu uzdevumiem un centāmies arī daudz tālāk neiet, mūsu uh, atbildības lauciņš ir transports. Runājot par kompensācijām un um, apdrošināšanu, mēs daudz esam diskutējuši, bet uh, mums uh, eksperti atbildēja, šī brīža sistēma visu nosacīja mēs tajā arī tālāk neiedziļinājāmies. Es uzskatu, ka ļoti interesanta ideja ir iesaistīt Eiropas drošības aģentūru. Es domāju, ka šis fórums būtu ļoti labi piemērots, īpaši runājot par resursu meklēšanu. Visu to labāko referente vēlreiz. Mēs esam ļoti apmierināti gan ar tekstu, gan ar grozējumiem. Un līdz ar to mums nebūs mm, problēma atbalstīt grozī ar eh, visu atzinumu, mm, kad balsosim. Paldies, Kirkos kungs. Paldies, priekšsēdi. Dārgie kolēģi. Bēgļu krīze nopietni ietekmē Eh, jūrniecības eh, sektorus. Vēlos eh, pateikties referentei. Paldies arī ēnu referentiem par kompromisu grozējumiem. Sociālistu partija balsos par kompromisu grozējumiem. Kompromisa mēs uzsvērām problēmas transporta sektoram un arī komerc, tas fakts, ka komerc kuģi un kruīzes kuģi piedalās uh, glābšanas operācijās. Mm, protams, jāņem vērā krīzes humanitārie aspekti, bet atbildība ir jāpārliek vairāk no šiem komerckuģiem uz dalību valstīm, jo komerckuģiem nav tāda mandāta, nav tādu pilnvaru. Pagaidām nav uh, skaidrs, skaidra situācijas ar uh, tiesisko ietvaru. Ja komerckuģi nepalīdz migrantiem, tad eh, tiem draud pat eh, kriminālu sankcijas. Iespējams, mums jāpārskat šai sakarā 2191 eh, direktīvu. Jādomā, ka pieeja tiešām jābūt holistiskai lai labi sadalītu slogus attiecībā uz visu bēgļu plūsmu. Tad no dienvidiem uz ziemeļiem skatoties jānodrošina arī legālie migrācijas maršruti, lai palīdzētu bēgļiem pēc iespējas labāk. Hvala lijepa. Tomašić Kunze. Lielas paldies! Paldies arī referentam! Izmantošu izdevību, lai ar vārdām paustu atbalstu uh, praktiski visiem iesniegtiem grozījumiem un uh, kompromisu tekstam. Prieks, ka esam varējuši vienoties par šo delikāto tēmu. Tas ir arī trankomitejas um, mandāti ietvaros. Um, komerckuģiem tiešām ir uh, Eh, pienākums palīdzēt katastrofās eh, cietušajiem eh, saskaņā ar ANO konvencijām un jūrniecības konvencijām, starptautiskajām tiesībām, un viņi nesaņem kompensācijas piedaloties glābšanas kompen operācijās. Ja, pat ja viņam rodas zaudējumi, ja, teiksim, viņi iekavē uh, kravas vai pasažieru piegādi, piegādes termiņu. Te nevar būt runas par automātiskas kompensācijas iespēju, bet, teiksim, varētu atzīmēt, ka komerckuģi, kas piedalās klāpšanas operācijās, cieš zaudējumus. Tas var notikt. Un tāpēc atsevišķos gadījumos varētu uh, kompensēt viņus. Es domāju, ka šajā gadījumā komerckuģi labprātāk piedalītos glābšanas operācijās jūrā. Šobrīd viņi ņem daudz vairāk pasažierus nekā uh, ir atļauts. Paldies, uh, Ignācio Fārī, nākamais runātais. Obrigāts, jau prezidents. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu pateikties referentēji par lielisko darbu, kā arī ēnu referentiem. Pieeja bija ļoti visaptveroša šajā atzinumā. Eh, tik izdarīt pūliņi, eh, ņemt vērā dažādo politisko grupu nostājas, tas ļoti svarīgi. Un tikai tā arī var 15 kompromisus varēja sasniegt. Tā kā es gribētu ļoti uzteikt visu mūsu darbu, īpaši Kylonenes kundas darbu par meklēšanu un glābšanu jūrā un apvienoto nāciju um, aģentūru Eh, tad eh, šeit es gribētu teikt, um, gribētu teikt arī to, ka mēs balsosim par dažiem grozījumiem, uh, kas nebija mūsu grozījumi, bet kurus mēs varam atbalstīt, kas ir Libes komitejas grozījumi. Rezultātā cerams visi, visiem būs tas pieņemams. Mēs gribam, lai uh, darbs tiktu iespējami labi paveikts ar šo atzinumu, meklēšanas un glābšanas operācijām jābūt iespējami e, efektīvākam. Un, kā jau Kilonāns Kunz teica, jūras drošības aģentūrai ir jābūt iesaistītai un tā ir nepieciešama pietiekoši resursi. Pašās beigās gribu sacīt, kā jau šeit izskanēja, uh, komerciālie uh, eh, kuģi nevar Eiropas Savienības uh, morālo juridisko pienākumu uh, nest, tai tas jādara pašai. Un attiecīgās ēs iestādes ir jāstiprina, tas būs ļoti nepieciešams, lai gādātu, ka nebūtu tik bīstams vairs šīs glābšanas operācijas eh, gan glābiem, gan migrantiem. Paldies, un tagad Bas Aikhauts. Paldies. Vispirms gribētu pateikties eh, referentei par lielisko darbu ar šo dokumentu. Protams, jautājums ir ļoti sensitīvs, un ja raugāmies uz dažādiem grozījumiem, tad pastāvēja šis risks visādos virzienos, eh, visādi viņi, e, ka varēja aiziet šis darbs, bet tagad e, varam priecāties, ka ir fokus uz transporta jautājumiem. Protams, ir grozījumi, kuri acīm redzot grib kaut ko darīt, e, nodarīt Frontexam vai tam līdzīgi, bet sacīšu skaidru gaišu, tās ir Lībe komitejas kompetences jautājums. Tā kā nejauksim šīs lietas, un šāda formulējuma šajā atzinumā nav vajadzīga. Kompromisa grozījumi, manuprāt, ir ļoti veiksmīgi strādāt. Paldies referentei par pūliņiem šajā sakarā. Un tagadējie formulējumi laikam tiešām vērš uzmanību uz transporta eh, jautājumiem, lai tā arī paliktu. Jo vadošā komiteja ir Lībe, un tā tam arī jābūt. Viss šīs debats par bēgļu nometnēm un Frontex un tā tālāk atstāsim to Lībes ziņā. Viņiem būs pietiekuši grūti Paldies, un tagad Marija Kristīna Arnotū. Paldies, priekšsēdētāja kungs, jums taisnība. Jā, jau tas ir ļoti sarežģīti, un ir arī šī paralēla Libe komiteja, bet, nu, jebkurā gadījumā arī mums ir pienākums strādāt arī šo jautā, strādāt ar šo jautājumu mūsu komitejā, vai tas būtu Libe komitejā, vai arī katrā mūsu valstī. Tas tiesa, ka mēs dzirdam ļoti daudz cilvēku šausminās par to, ka Eh, daudzi cilvēki imigranti iet bojā vidusjūrā, bet šokējoši ir arī tas, ka tie, tie paši cilvēki, kas aicina viņus ierasties Eiropā un riskē tādēļ ar savu dzīvību. Nesenā eh, pieredze arī norāda, ka vienīga efektīvā politika, jo te tomēr runā par cilvēku dzīvībām, ir Austrālijas politika kopš 13. gada septembra. Suverēnās robežas ir viņu operācija un gal beigās tā ir eh, daudz eh, humānāka nekā Tritons un Māra Nostrum. Nu, vienas puses ir nulle bojā gājuši eh, Austrālijā, un otrā pusē mēs redzam vairāk nekā 3000 uh, eh, noslīgšo cilvēku. Tātad uh, šī uh, operācija strādā Austrālijā. Uh, Par šo ziņojumu, protams, ka ir jāglābja cilvēki, tas ir atrunāts arī konvencijā, taču šodien mums ir darīšana ar ārkārtas situāciju. Ņemot vērā šo imigrantu milzīgo pieplūdumu, ir jāslēdz robežas, un tas ir arī visu šo cilvēku, kas mēģina sasniegt Eiropas krastu interesēs, un mēs nevaram tikai strādāt uh, uh emociju vadīti lai mēģinātu atrisināt šo situāciju, kādu mēs visi piedzīvojam. Es domāju, ka gluži pretēji mums būtu jāicina dalību valstis organizēt kampaņas, lai potenciālajie imigranti nešķērsūtu jūras, un tāpat kā Austrālija mums ir jānosūta atpakaļ nelegālie imigranti, un lai viņi to arī zinātu, tad, kad viņi tuvojas Eiropas ostām. Uh, Tāpat kā to dara Austrālija un arī Japāna, mums ir jāceļ uz laiku Schengenas līgumi un, ja nepieciešams, uz laika no jauna jānos, jāievieš iekšējās robežas, ir jāneutralizē uh, kontrabandisti izmantotie kūģi. Šie kontrabandisti bieži vien ir noziedznieki, jāizteno militārā sadarbība starp Eiropas nācijām ar mērķi Mm, neutralizēt šos uh, kontrabandistus un visbeidzot, bet tas nav atkarīgs no mūsu komitejas, arī izveidot uh, labas attiecības ar uh, valstīm, kas atrodas vidusjūras dienvidu daļā, lai cīnītos pret islamisma terorismu. Mani grozījumi vēlas Eh, arī aizsargātu visus kuģu īpašniekus, kas uzņem šeit ārkārtīgi lielu arī finansiālo risku. Mums eh, viņi ir jāaizsargā, tāds ir arī manu grozījumu mērķis. Jūs ļoti labi saprotat, ka mans un jūsu mērķis ir pielikt punktu visiem, eh, visām šīm traģēdijām, kas notiek jūrā. Paldies. Danke sehr, jetzt Ines Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, bueno, yo. Paldies. Pateicos referentam par darbu. Paldies, ka esat ies... iekļaujuši visu, ko mēs piedāvājām. Jā, patvērums uh, un citi jautājumi, kas ir uh, lībe pārziņām, bet ir arī transporta jautājumi, riskanti, nelegālie, legālie pārvedājumi un uh, tam līdzīgi arī saskari šeit ar uh, dzelzceļu. par to, cik nepieņemami arī šie cilvēki tiek pārvadāti ar uh, transportu Eiropas Savienībā, tad noteikti šeit ir arī aspekti, kur mēs varam iejaukties, pateicos Riekalinens kundzei, kas ir uh, pieņēmusi 14. grozījumu kompromisu par šiem koridoriem. Es pateicos jums, teiksiet, pareizā virzienā. Uh, Tas tiešām ir ļoti inovatīvi, par kuģi īpašniekiem, jā, es varu piekrīst tam, ka kuģa īpašniekiem jāc, eh, saprotu, kāpēc viņi atsakās palīdzēt, jo viņi nevēlas tādējādi piedalīties šajā patvērumu procedūrā, jo to varētu uzskatīt jā kā pamatotu. Tad arī tiesa sprieda, ka uh, Ir arī zvejas kuģi, eh, kas atteicās arī sniegt savu atrašanās vietu koordinācijas vidus jūrā. Un es domāju, ka uz to tomēr ir jārēģē. Iesniedzu piekto grozījumu, varbūt mēs varam grozīt šeit lietas, lai komisija nodrošinās, ka uh, krāvu kuģiem nav šāds pienākums, taču ir pienākums sniegt palīdzību. Līdz ar to nav pieņemami tas, ka organizācijas saka, ka tās maina savu maršrutu, nenorādot pozīcijas koordinātes, jo var radīt, um, var rasties tomēr risks, kā šis kuģis saskaņas ar kādu citu, ir procedūras, kas ir jāievēro. Ja jāievēro arī dalību valstīm, taču ir uh, jābūt ļoti uh, piesardzīgiem. Paldies, tagad vēlreiz referents. Paldies, priekšsēd kolēģi. Es negribu jūs daudz ilgāk kavēt, tikai pateikties visiem par veiksmīgo sadarbību. Es domāju, ka darbs pie atzinuma bija ļoti veiksmīgs, un tas bija komandas darbs. Paldies visiem vēlreiz. Un esmu pārliecināta, ka arī turpmākais darbs mums ies no rokas. Paldies. Balsojums būs rīt, sākot no deviņiem. Tad nākamais darba kārtības punkts - vīzpaketi apdzīvošanas vīzes un vīzu kodeks. Referents ir Ištvāns Ujheji. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, priekšsēd. Vispirms es gribētu uh, pateikties komisijai, uh, komitejai, ka saņem šo paketi, jo uh, es to ļoti vēlējos un pēc uh, pusgadu ļoti aizraujošu darbu, es varu sacīt, ka darbs ir bijis ļoti uh, auglīgs uh, kopā ar uh, pārējo politisko grupu kolēģiem, endefrentiem. Vairāk nekā 15 ekspertu organizācijām veicām konsultācijas par jauno vīzu paketu. Mums bija turisma uh, tās darba grupas eh, eh, sēde, un tas viss eh, darbs bija vērsts uz to, lai rīt balsojums būtu veiksmīgs. Vispirms es gribētu teikt to, ko jau dažādās apspriedēs par šo jautājumu ieinteresēti deputāti ir dzirdējuši, viņiem tas nebūs nekas jauns, bet trīs, četras lietas gribētu tomēr vēl izcelt. Tātad eh, Eiropas komisijas kādā ziņumā ir sacīts, ka esošajā situācijā, eh, kāda ir ar Schengenes vīzes eh, kārtību pagājušos gadu, gados, apmēram 6,6 miljonu turistu esmu zaudējuši. Krievu, ķīniešu, Saudarābijas, Indijas, Dienvidāfrikas Republikas, Brazīlijas pilsoņus. Tātad, kā redzams, trešo valstu pilsoņu. 6,6 miljonu turists tikai tādēļ, ka mums ir tik stingri un novecojuši Schengens vīzes noteikumi. E, šajā pētījumā ir arī teikts, ka tuvāko piecu gadu laikā tiek gaidīts, ka apmēram 130 miljārda eiro e, e, papildu izdevumus varētu radīt Eiropai, ja mēs ienākums varētu radīt Eiropai, tas, ja mēs atvieglosim vīzu kārtību jo, ja mēs varētu uh, atvieglot šo vīzu kārtību eh, turīgiem trešo valstu pilsoņiem. Tātad no transporta viedokļa, arī no uh, turisma nozars uh, viedokļa mums jābūt ieinteresētiem, ka ierosinājums tikt pieņemts. Un līdzīgi kā runājot par iepriekšējo darbkārtības punktu, eh, Lībe komiteja arī ir iesaistīta šajā darbā šajā gadījumā. Mēs esam vadošie, bet es domāju, ka arī viņas mēs eh, varēsim pārliecināt par mums interesējušiem jautājumiem. Eh, tātad sākšu tagad ar vīzu kodeks 34, 43 grozījumi ir no politiskām grupām iesniegti, nu pa visām sādaļām ziņojumā. Uh, bet mums izdevās arī kompromisus izstrādāt, un es domāju, ka tas ir tā, pateicoties pagājušās nedēļas ēnu referents sanāksmē. Tātad eh, lielākā daļa jautājums izdevās panākt vienošanos. Pēdējo nedēļu gaitā arī ir Lība komiteja nākus klajā savu atzinumu, eh, kur vēl vienu vai divus grozījumus eh, ierosina Arī Inesei Senderei daudz grozījumu. Pirmais kompromiss arī varētu tikt grozīts. Desmitais, viens, otrais, e, pirmais, otrais un 18. grozījums arī vēl būtu jāņem vērā, tad mans uzdevums būs to visu iestrādāt, bet te ir Eh, eh, visai eh, uzteicami ierosinājumi uz 18 mēnešiem tiktu pagarināt attiecīgais termiņš divu vīzu vietā, tad būtu viena vīza pietiekoši. Tas attiekt uz galvenokārt uz cilvēkiem, kas strādā uz kuģiem, jūrniekiem, Un e, tātad e, vairāk kārt būtu ļauts ar vienu vīzi tagad ieceļot. Tas, tas ir, tā ir būtība pirmam kompromisam. Otrs. E, Citu valstu pieredze iestrādāšana Eiropas likumdošanā šeit man jāpasaka paldies Klaudijā Agujārai deputātei kolēģei, viņa nāca klajā ar šo uh, eh, tiešsaits reģistrāciju, kas, manuprāt, ir ļoti laba ideja, un uh, tas atvieglot tiešām uh, cilvēku dzīvi, un visām dalībvalstīm tas būtu īstenojams, tas ir ietverts tagad uh, priekšlikumā, Eiropā līdz šim šāda praksa nebija, tādēļ ir otrais kompromiss priekšlikums, uh, ar ko nāca klējā EPP, ar ko 14. Eh, 36. Eh, eh, grozījums tiek apvienoti. Tātad tiešsaits pieteikumu, kas būtu bez maksas, un dalībvalstīm tiktu atstāts kādā formāta līvies. To mēs arī pieņemam un piedāvājam kompromisu. Es gribētu lūgt arī jūsu atzinumu vairāk kārtējai, tātad šeit apceļošanas vīzai. Eh, sestais, septītais, astotais grozījums šeit par tiem ir un tātad vīzi, kas ļauj vairāk kārt ieceļot, eh, un es eh, gribu piedāvāt vismaz 5 gadu laikā noteikt šo termiņu. Un Eh, no tā iegūt galvenokārt eh, biznesmeņi un nāktu pa labi mūsu tautsēmniecībai līdz ar to. Eh, bet minimums trīs gadu, maksimums piec gadu būtu šāds vīzes derīguma termiņš. Un paralēli varētu būt maksimāli desmit eh, reizi šī vairākārtējās ieceļošanas vīza. Šeit es arī sacīšu, ka šeit nav eh, nekādi drošības riski paredzēti. Un eh, tas būtu, tā būtu vīza, tātad, kas ļaut vairāk kārt ieceļot un ilgākā laikā arī. Ir arī tādi deputāti, kas grib uh, noteikums stingrākus, redzēt. Es debatēju viņiem, diemžēl viņa priekšlikums nevarēja ņemt e, vērā. Rīt, piemēram, Dalton kungs no ECR nāca e, klējā šādiem priekšlikumiem, rīt būs balsojums, tajā redzēsim, kura pusē būs vairākums. Visbeidzot gribētu pateikties Bilbao Barandikas kundzei par grozumiem kas bija ļoti noderīgi lielākoties. Tas ir pa pirmo vīzu paketu. Vēl vienu minūti gribu tagad izdarīt kopsvilkumu arī par apceļošanas vīzām. Šeit bija e, eh, 16 grozījumi iesniegti. Arī šeit gribu pateikties kolēģiem. Man jūs jāpārtrauc. Saka, priekšēd pulkstens piecos nāks komisāri. Mums ir mazliet īsāk jārunā. Un arī runātājs rakstīs lēts. Būs tikai viena minūte visiem. Lūdzu, izsakties īsti priekšēd. Mēs pusstundu strādājām pie tā, lai pusstundu varētu strādāt. E, es neesmu mainīgs, ka iepriekšējie darba kārtības punkti iekavējās. E, tad vienu minūtu vēl pateikšu par um, apciešanas vīzu, uh, pretējā gadījumā uh, komiteja nezinās, par ko rīt būs jābalso. Otrs ir tātad šīs uh, tādēvētās apciešanas vīzes tā būtu, tas būtu jauns vīzes eh, tips, jauns vīzes veids. Klaudija Agujāra eh, ir piedāvājusi mutisku grozījumu. Es domāju, ka to mēs varēsim pieņemt. Eh, tā vīze attiektos arī uz cirks māksliniekiem un citiem māksliniekiem. Tas būtu pieņemams. Es domāju, visos jautājumos mums izdevās panākt vienošanos, arī Libe komiteja e, droši vien mums e, piekritīs. Tad vēlreiz paldies, e, paldies arī priekšsēža e, e, patiecī, pacietība, ka šīs astoņas minūtes varēja runāt, un paldies arī vēlreiz deputātiem par e, kopdarbu pie šī jautājuma nebija runa par vienu minūti, es rūdzu vienkārši kopi izteikties kopumā. Un tagad arī no nu, runātāja e, sarakstu. Es gribētu teikt visiem lūdzu minūti, tikai nāks komisāri. Nākamais Andors Dei. Paldies. Klaudio Mandero vārdā. Es arī sniegšu ieguldījumu no ETP. Viņa ir mūsu ēnu referents pie šī jautājuma. Vispirms vēlos arī apsveikt visus kolēģus par ieguldīto darbu ir divi lieliski dokumenti. No vienas puses tie ļaus uh, vienkāršot un modernizēt vīzu kodeksu, no otras puses tas arī atvieglos uh, pamatoto ceļotāju iebraukšanu Eiropā par vīzu kodeksu. 43 grozījumi pavisam ir uh, un divi kompromisi. Lielākā daļa kompromisu mērķis ir vienkāršot vīzu um, pieteikšanās procedūras. Pirmais kompromiss noteikti arī būs ļoti uh, liederīgs arī kuģa apkalpei un citiem, kas regulāri ierodas Eiropā. Otrakārt, uh, izsniegt vīzu tiešsaistē uz Eiropas Unības ārējās uh, robežas ar iepriekšējās pieteikšanas sistēmu. Tas ļaus kompetentajām iestādēm arī pārvaldīt pieteicēju plūsmu. Tad arī vēlos uzsvērt nepieciešamību Eiropas komisijai izveidot vienotu mājas lapu, lai ļautu pieteicēju iesniegt savas uh, pieteikumus vīzai tiešsaistē. Lielākā daļa jau izmanto šo elektronisko sistēmu, bet mēs esam soli iepalikuši pār uh, ceļošanas vīzu. Pavisam ir saņemti 60 grozījumi, tāpēc uz turistiem, pensionāriem uh, un citiem, lai viņi varētu Schengen uh, zonā ceļot līdz vienam gadam un vienā valstī var uzturēties līdz 90 dienām. Komitētā dalība valsts, kas lemj par vienu ceļošanas vīzu pieteikumu, ir tā valsts, Uh, kurā ierodas uh, pieteicies pirmo reizi. Šis ir inovatīvs instruments, tas ir uh, jāatbalsta komitejai, jo tas piesaistīs vairāk turistus. Liels paldies par iespēju. Thank you. Next is Jackie Foster. Yeah, thank you. Jackie Foster. Paldies, daži komentāri. Uh, no Daltona kunga, kurš nevarēja ierasties šo pēcpusdienu. Tiešām ļoti liels paldies referenta kungam un ānu referentiem. Liels paldies, tāda ir EKR nostāja, protams. Mēs uh, varam atbalstīt uh, Schengens zonas uh, vīzas informācijas mājas lapu, līdz ar to tas ļaus labāk pārvaldīt pieteikums, to var viss tikai atbalstīt. Atbalstām arī kompromisus no priekšreģistrēšanas iepriekšējas reģistrēšanas uz uh, ārējām robežām. Arī atbalstām šo. Ir arī vēl bāžas par drošību attiecībā uz ceļošanas vīzu failiem um, par ņemot vērā spiedienu imigrācijas jomā Eiropā, joprojām uzskatām, ka cilvēkiem ir jāiesniedz pierādījums par iespēju arī sevi finansēt, kad viņi piesakās vīzai, jo tiek izmantot šī pieteikšanās arī, protams, ļoti um, nekorekti, un tas nav uh, pārsteidzoši par konsulātiem. Mēs esam ļoti, ļoti satraukti par. Uh, īsajiem termiņiem, kādos konsulātiem ir jāizskata pieteikumi, mēs uzskatām, ka tas nav realistiski. Mēs nevēlamies, lai valstis vienotrai nodotu šīs problēmas un spiedienas, spiedienu. Jo tad konsulātiem ar to visu ir jātiek galā dažādās valstīs. Kopumā jums liels paldies, un tad jau eh, balsosim rīt. Paldies! Thanks. The next is Izaskun Bilbao. Bilbao kundze. Gracias, prezidente. Lielas paldies. Priekšsēdētāji pavisam īsi. Es vēlētos pateikties referentam par eh, šo atzinumu, par dinamiku, kādu ir ieguldīt šajā darbā. Eh, ziņojuma mērķi šeit ir ļoti skaidri. Mēs varam piekrist lielajiem principiem, par to jau arī runāju pagājušajā nedēļā, runāju par grozījumu kompromisiem mēs varam piekrist lielajās līnijās par šo apceļošanas vīzu. Jāteic, ka šis ir ļoti svarīgs instruments, bet šī problēma, kas ir saistīta ar garantijām, kādas tiek pieprasītas eh, saistībā ar apdrošināšanām, par iespējiem, um, par iespējamiem um, Eh, negadījumiem, kas varētu tikt saistīti šīm eh, personām. Tātad tieši medicīnas jautājumi mums ir ļoti aktuāli. Jā, Sanders Kundze. Sorry. Thank you. Eh, gracias, presidente. Paldies priekšsēdētāji, vēlējos tikai pateikties referentam par ieguldīto darbu, par izcilo darbu pie šī priekšlikuma, par vairākiem priekšlikumiem, un tiešām tie ir ļoti iedrošinoši. Tiecībā uz to, kas būtu darāms, lai uzlabotu vīzu situāciju, lai tas nebūtu šķērslis lai nebūtu dažāda veida problēmas turistiem, studentiem, profesoriem, māksliniekiem tā tālāk. Vēlējos tikai arī norādīt, ka es atsaukšu savu 22. grozījumu par 18 mēnešu termiņiem. Tagad tas ir atrisināts, es atsaukšu 22. grozījumu. Danke sehr, jetzt Marie-Christine Arnotu. Marie-Christine Arnotu, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs! Es domāju, ka laikā Eiropas nācijām nākas saskarties ar šo bezprecedenta imigrāciju vilni. Šī ziņojums tiešām nav laikā pārsteidzoši. Mēs izskatāmies, izskatām tādu komisijas regulas projektu, kur tiks radīts jauns vīzes eh, veids, kas ļaus ārvalstniekiem vienu vai pat divus gadus uh, Uh, ceļot visā Schengenas zonā. Schengenas fiasko imigrācijas jomā drīzāk mums uh, liek domāt par iespējām um, vai ir nepieciešams uzturēt cilvēku brīvu pārvietošanās iespēju šajā um, zonā, kur vairs neko nekontrolējam. Ir jāatjauno robežas, ņemot vērā, ka imigrācijas plūsma no tuvajiem austrumiem un Āfrikas ir ārkārtīgi uh, liels un kamēr tas netiks kontrolēts jo ar aizbildinājumu, ka mēs vēlamies vairāk piesaistīt bagātos ārvalstniekus Eiropā, izskatās, ka Eiropas komisija patiesībā radījusi iespēju vēl vairāk palielināt savus pilnvars īpaši strateģiskā jomā valstu ārpolitikā. Tas nav pieņemami, ka tādējādi vēlreiz tiek ignorēta Eiropas valstu suverenitāte. Mērķis ir pilnīgi skaidrs padarīt Uh, iekšējās uh, robežas pilnīgi caurstaigājumas un iznīcināt nacionālās struktūras uh, par labu pārnacionālajām institūcijām, kuras Eiropas tautas vēlas aizvien mazāk un mazāk. Lūk, visu šo iemeslu dēļ es esmu pret to, ka tiktu izveidot jauna vīza Schengenas līmenī Eiropas parlamentam gluži pretēji vajadzētu bloķēt šāda veida iniciatīvas, ņemot vērā komisija, te neapstāsies un ies tālāk, um, atņemot valstīm savu suverenitāti imigrācijas jomā. Lielas paldies! Danke, jetzt hat das Wort für die Kommission Tobias. Paldies. Tagad komisijas vārdā Tobias Monzīfens. Arī lūdzu jums izteikties īsi. Es izteikšos kodolīgi. Paldies uh, referentam un arī citiem par ieguldīto darbu. Paldies par atbalstu komisijas priekšlikumam par vīzu vīzu kodeksa pārskatu. Ir vairāki papildus atvieglojumi, ko mēs arī piedāvājam un uzmetīgi izskatīsim. Daži atvieglojumi ir ļoti interesanti, taču ir arī jārauga, lai. Nu, tas viss tiktu arī atbalstīts padomē, ne visu padomu pieņems ir jā. Ja būt uzmanīgiem attiecībā uz līdzsvaru un kompromisu par apceļošanas vīzā. Mēs, varam, eh, mēs tikai priecājamies par šīs komitejas atbalstu. Komiteja, kas satraukta arī par ekonomiskajām sēkām tieši uz turismu industriju, ļoti svarīgi arī neaizmirst šo aspektu, tad, kad runāsim par visu šo arī Libe komitejām. Vajadzētu izvairīties no tā, ka pārāk ierobežojam aptvērumu, lai uh, um, kriteriji nebūtu tik strikti, ka beig beigās neviens uh, īsti nevarēs uh, tikt pie šīs apceļošanas vīzas. Lielas paldies! Not. Paldies, un tagad beigās vēlreiz Ištvāns Ujhēji. Paldies. Izdarīšu tādu īstu kopsavilkojumu par debati. Pateicos par atbalstu, eh, sadarbību, un es ceru, ka rīt eh, balsojumā arī mēs spērsim šādu svarīgu soli turisma eh, nozarei. Libē būs cita veida diskusija E, gribētu vērst uzmanību uz to, ka vairāk šeit e, pieminēja bēgļu e, problēmu. Šiem diviem jautājumiem nav nekāda sakara savstarpēji. Lūdzu, nejauciet. Te var atciet tikai pārpratumu. Manā valstī, Ungārijā, tur bija vislielākās problēmas Eh, šajā sakrā no manas mājas 10 km attālumā vairāk nekā 100 tūkstoši ienāci pēdējo mēnešu gaitā un neviens vīzi nelūdz. Tātad šeit nav nekāda sakara. Viens ir vīzu politikas jautājums, otrs ir par bēgļu un imigrācijas jautājums. Šeit nav nekādas saistības ar šiem diviem jautājumiem. Paldies vēlreiz politiskām grupām par sadarbību un rīt lūdzu jūsu atbalstu balsojumā. Paldies eh, priekšstīm par pacietību. Paldies, balsojums būs rīt pulksten deviņos. Un tagad turpināsim ar koordinātoru sanāksmi. Tie, kuri tajā nepiedalās, eh, lūdzu viņus pamest zāli.